Il Presidente! Parlamenta prezidents. Kāre kolēģe, kāri e kolēģi, signor komisāri. Dargie kolēģi, komisāra kungs. Sēde tiek pasludināta par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts šodien ir komisijas paziņojums par inficēšanos ar enterohemorāģisko baktēriju ekoli uzliesmojumu Eiropas Savienības dalību valstīs, un es uzreiz došu vārdu komisāram Dalīkungam uz piecām minūtēm. Lūdzu, paldies priekšsēdētāju! Paldies jums visiem, ka devāt man iespēju informēt jūs par to, kā attīstās ekoli uzliesmojuma apkarošana. Es esmu ārkārtīgi nobežījies par to, ka ir tik daudz saslimušo un bojā gājušo Eiropas Savienības iedzīvotāju vidū, kur izraisījuši šī, šīs baktērijas uzliesmojums. Es gribētu izteikt līdzjūtību visiem tiem, kas ir cietuši tā rezultātā. Šajā kontekstā es gribētu norādīt, ka situācija joprojām attīstās. Šobrīd ir vairāk nekā 1672 ekolī gadījumi, un nopietnas komplikācijas ir attīstījušās vismaz uh, seši 600 cilvēkiem. Saskaņā ar pēdējo informāciju šis uzliesmoju, šajā uzliesmojumā Vācijā ir miruši jau 21 cilvēki, savukārt Zviedrijā ir miris viens. Arī Šveicē ir 15 saslimšanas gadījumi, Amerikas Savienotajās valstīs 4. Hamburgā Ziemeļvācijā ir vislielākais saslimušo skaits un vislielākais skaits uh, saslimušo ārpus Vācijas skār vai nu Vācijas iedzīvotājus, kas ir izbraukuši no Vācijas, vai arī tie ir ārzemnieki, kas viesojas Vācijā. Ko komisija dara, lai šo uzliesmojumu apkarot? Pirmkārt, mēs nekavējoties esam aktivizējuši visus krīzes pārvaldības tīklus. Mēs nepārtraukt sazinamies un nodrošinam informācijas apmaiņu. Un tādējādi veidojam pamatus uzliesmām apkarošanai. Komisija nemitīgi īsteno konsultācijas ar pārtiks drošības aģentūrām un attiecīgi atbildīgajām iestādēm, veselības pasākumu, lai novērstu infekciju un, un ārstēt saslimšanu arī tiek īstenot pilnā apjomā. Pārtikas ātrās brīdināšanas sistēma ir devusi ļoti labs pamats informācijas apmaiņai. Otrakārt, mēs esam lūguši Eiropas slimību novēršanas un profilaks centru uh, izvērtēt zinātniskos riskus un nemitīgi šī informācija tiek atjaunināta, iegūstot jaunus datus. Šobrīd mums ir jauna lietas definīcija, kas ļautu dalību valstīm izmantot tādu pašu vienotu pieeju uzliesmojumu izmeklēšanā. Informācija, informācija tiek nemitīgi apkopot un salīdzināt SDC e, e ietvaros. Uh, kas savukārt sniedz konsultācijas un uh, īsteno profilaktiskos pasākums. Šie padomi tagad ir pieejami komisijas mājaslapā visās Eiropas Savienības valodās. Un mēs esam aicinājuši šo organizāciju arī izplatīt paraugu praksi, iesaistot gan sabiedrību, visas dalību valstis. Pārtikas drošības referents laboratorija Romā ir izstrādājusi metodu, kas, ir nepiet, kas, kas tiek izmantota uh, lai, pateicoties kurai tiek samazināts šis te laiks, kas ir nepieciešams, lai analīzēs noteikti ekolī klātbūtni. Komisija katru dienu atjaunina informāciju un dalās ar šo informāciju ar pārtikas drošības dienestiem, un komisija arī nemitīgi atjaunina informāciju savā mājaslapā, kas ir saistīta ar šo slimības uzliesmojumu. Es gribētu aicināt Eiropas parlamentu atbalstīt uh, Um, zinātniekus un um, informēt sabiedrību, lai mazinātu šīs te bāžas un pastiprinātu mūsu centienus cīņā pret um, ekoloģiju uzliesmojumu. Aģentūras ļoti smagi strādā kopā ar dalībvalstom, veselības ministrijām un citām iestādēm, lai šo uzliesmojumu apturētu, bet, lai mēs to darītu, ir nepieciešams turpināt, izmeklēt šo te uzliesmojumu cēloni. Darbs norisinās arī šobrīd. Es Vakardien padomu sēdē aicināja Vāciju aiz pastiprināt uzraudzības pasākumus, lai identificētu, identificētu uzliesmojumu avotu un ierobežot infekcijas izplatību. Tāpēc es arī esmu norādījis, ka ir, ne, ir nepieciešams steidzami risināt šos te, novērst šos te cēloņus. Vācija ir piekritusi, ka uz Vāciju tiek nosūtīti komisijas eksperti no dažādām iestādēm, tā skaitā pārtiks eh, nekaitīguma organizācijas un citām. Mēs palīdzam Vācijai, tu, mēģinot šo epidēmiju ierobežot un uh, mēģinot identificēt infekcijas pērēklu, ka mēs tagad zinām sākotnējās aizdomas, ka pie vainas ir gurķi no Spānijas, nav apstiprinājies, to nav apstiprinājuši nevienu testi. Uh, 5. jūnijā Vācijas varas iestādes paziņoja komisijai, ka balstoties uz epidemioloģiskiem izmeklējumiem, viņi uzskata, ka uh, pupiņu asni varētu būt vainīgi pie infekcijas izplatības Vācijas ziemeļdaļā. Komisārs pārteicās un teica Ziemeļāfrikā. Es arī par šiem jautājumiem domāju. Informācija tika nodota tālāk, nekavējoties uz visām dalību valstīm, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu pārtiks un lobarības jomā. Komisija cieši seko līdz, kā notikuma attīstās un lēms par to, kā rīkoties. Tajā brīdī, kad laboratorijas testi apstiprinās epidemioloģiskos izm izmeklējumu rezultātus, uh, Šobrīd šādi rezultāti vēl nav saņemti. Es gribētu norādīt, ka ir ārkārtīgi būtiski valstu, dal, dalību valstu iestādēm nesteigties ar eh, cēloņu paziņošanu, ja tas nav pierādīts, jo tas izplata nepamatotas bāžas visā Eiropā un rada problēmas tiem pārtiks ražotājiem, kas tirgo produktus Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienības. Kamēr notiek šādi intensīvi izmeklēšana, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ja mēs nedrīkstam pārsteidzīgi nosaukt cēloņus. Es, šajā sakrībā es gribētu jums eh, sniegt informāciju, kas nāk no Vācijas, pēdējo informāciju, kas saistībā ar šiem astiem, asniem. asniem Un es gribētu norādīt, ka šie te testa rezultāti vēl nav apstiprināti. Tas parāda to, cik svarīgi ir dalību valstīm ieviest uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas brīdināšanas sistēmas un šo te. Un tikai tad, kad dalība valstis ir pilnīgi pārliecināts sniegt šo informāciju tālāk. Lai saglabātu iekšējo tirgu, mums ir jārīkojas apņēmīgi un ātri. Ja mums tas izdosies, tad mēs varēsim mācīties no šīs, šajā krīzē iegūtās pieredzes un nemitīgi uzlabot savas sistēmas. Es jau vairāk kārt esmu atkārtojis, mūsu sistēma darbojas labi, mums tikai ir jāmācās no savām kļūdām šajā procesā. Es domāju, ka mūsu atbildība ir būt elastīgiem, un rīkoties ātri, pielāgojoties un pielāgojot savas procedūras un procesus šādās situācijās. Koordinācija un informācija, saziņa ir mūsu iespēja pamatā, lai efektīvi darbotos šādās situācijās. Mums ir jāmācās no savas pieredzes šajā ziņā. Un nobeigumā es gribētu īsi parunāt par vēl diviem jautājumiem. Pirmais ir atkarīgs uz uh, dažādiem produktiem. Uh, Pirmkārt, es gribētu norādīt, ka šis uzliesmojums ir geogrāfiski ierobežots um, rajonos, kas ir ap Hamburgu, un līdz ar to šobrīd nav, ja, nav nepieciešams Eiropas līmenī īstenot uh, līdzīgus pasākumus. Ir jāidentificē avots, un tāpēc mēs uzskatām, ka citu produktu ierobežošana vai aizliekšana būtu nesamērīga. Uh, šī krīze ļoti ietekmē zemnieks, it īpaši dārzeņu ražotājs, un tāpēc es ļoti cieši sadarbojos ar savu kolēģi komisāru Čolas kungu, lai palīdzētu tiem iedzīvotājiem, kurus ir skāris ekonomiskā ziņā šis uzliesmojums. Lauksaimniecības ministri šodien rīko ārkārtas sanāksmi, lai runātu par ekoliju uzliesmojumu. Un tad, kad es pabeigšu runāt ar jums, es došos atpakaļ uz Briseli, lai kopā ar savu kolēģi piedalītos eh, šajā te ārkārtas lauksaimniecības ministru sanāksmē. Mēs nemitīgi sazinājāmies arī ar trešajām valstīm, tīpaši Krieviju, un eh, aicinām viņus atcelt savu aizliegumu, jo mēs uzskatām, ka tas ir nesamērīgs. Komisija roku rokā sadarbojas ar dalību valstīm ar vienu kopīgu mērķi - izbēgt šo uzliesmojumu pēc iespējas drīzāk. Un es uzsveru ar visām, neņemot vērā visas šīs te bāžas, šī nav lokāla rakstura problēma, tā ir Eiropas Savienības mēroga pro problēma. Paldies! Grāci, signor komisārio, anche per... Paldies, komisāru kungam! Čia fatto, diamo, eh, ora. Paldies par jūsu paskaidrojumiem. Tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais uzstāsies Pēters Līz uz eh, divām minūtēm. Paldies, komisāra kungs, priekšsēdētā kungs, eh, kolēģis un kolēģi. Vēlējos pateikties dalīkungam par to, ka viņš eh, pirmām kārtām ir ņēmis vērā tieši pacientu intereses, un es vēlējos runāt arī tieši par to pašu. Simtiem cilvēku ir smagi slimi, un Vācijas ziemeļos medicīnas personāls cīnās ar šiem gadījumiem. Vairāk cilvēki jau ir miruši, un vakardien Luksemburgas pārstāvis. Pār padomē teica, ka ir atkal jāizskauž ekonomiskās sekas un ka ekonomisko kaitējumu var kompensēt, bet cilvēku dzīves eh, nevar atgriezt, šo cilvēku vairs dzīvē nevar atgriezt. Un ja mēs par 100% neesam pārliecināti, kas ir izraisījis šo slimības eh, uzliesmojumu, tad eh, mēs nevaram, protams, mēģināt eh, vainu novelt no sākuma uz vieniem dārziņiem, uz pēc tam uz citiem. Un, protams, ir jāatrod patiesais slimības cēlons un ir ļoti jauki, ka dalīkungs kopā ar eh, Eiropas pārtiks nekaitīgumu aģentūru eh, vēlas beidzot atrast šo cēloni un viņas nenogurstoši strādā. Bet es, protams, kā Vācijas deputāts nevaru teikt, ka viss tagad ir kārtībā. Pārvaldot šo krīzi tika pieļautas vairākas kļūdas Hamburgas veselības ministrijas ministre informēja sabiedrību, tas ir labi, lai gan joprojām uh, visi nebija pilnībā pārliecināti, ka uh, šie Spānijas gurķi izraisīs slimības uzliesmojumu, bet uh, baktērija uz šiem gurķiem tomēr tika atrasta, bet sabiedrība tika informēta novēloti un pēc tam uh, tika informēts arī Spānijas iestādes un komisija veselu pusdienu vēlāk tas nav iespējams, un Vācijā vajadzētu padomāt, kā labāk veikt sabiedrības informēšanu. Un mums ir jāsaprot, ka ienaidnieks neatrodas Spānijā vai Vācijā. Ir uh, galvenais uh, slimības izcelsmes avots ir tieši šī baktērija, un pret to ir jācīnās. Komisāra kungs, eh, pēdējā plenāra saidē mēs pieņēmām rezolūciju par rezistenci, par noturību pret antibiotikām. Uh, Mēs saprotam, ka varbūt pret šo baktēriju nav iespējams cīnīties ar antibiotikām, bet eh, tā ir milzīga problēma un uh, organisms, cilvēka organisms, dzīvnieka organisms kļūst aizvien noturīgāks pret dažādām antibiotikām, jo nedrīkstētu pieļaut uh, to, ka, piemēram, pacienti varētu teoretiski ārstēt ar antibiotikām, bet tas nav iespējams, jo organismam pret to jau ir izstrādājusies noturība. Paldies! Eh, kolēģi, lūdzu, ievērojiet sev atvēlēto laiku, un tagad Linda Makavena uz pusotru minūtu. Lūdzu, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs, jums ir pilnīgi taisnība. Tas ir jautājums, kas skar sabiedrības veselību, un tas ir ārkārtīgi nopietnas. Mums tagad vajadzētu galvenokārt rūpēties par uh, slimniekiem un ir jāidentificē slimības cēlons. Bet, protams, ir jādomā arī par to, kas notiks tālākā nākotnē. Pirms uh, dažām nedēļām es tikos ar pārstāvu no ASV. Uh, pārtiks nekaitīguma aģentūras, un viņi teica, ka eh, viņi arī ir cīnījušies ar problēmām. Tagad esam pieredzējuši slimības uzliesmojumu, un mums ir jāuzdod jautājums, eh, kas notiek lauksaimniecībā, vai intensīva lauksaimniecība, intensīva uh, pārtiks produktu audzēšana un um, dzīvnieku barošana ar antibiotikām, kūtsmēslu, izplatīšanās, vai tas uh, viss ir novedis eh, pie šī piesārņojuma, vai tas ir novedis pie baktērijas izplatīšanās. Un padome atteicās no pārtiks produktu marķējuma. Es ceru, ka viņi nākotnē uzmanīgāk ieklausīsies mūsu apsvērumos. Tieši tādēļ mums ir jāizmeklē, kas īsti ir noticis, mums ir jāgūst mācība, mums eh, ir šī gūtā mācība jāpatur prātā īstenot likumdošanu nākotnē. Uh, un daudz sūdzas par pārmērīgu regulējumu, bet varbūt, e, ka tagad esam nonākuši pie pareizajiem secinājumiem, varbūt, ka mēs tirgus un ekonomiskās intereses nostādām pāri patērētāju un sabiedrības veselības interesēm. Cilvēki mirst un, protams, mums ir jāvērš pret šo parādību ar politiskiem instrumentiem. Paldies! Paldies, Makaivans kundzei! Tagad Korīna Lepāža uz vienu minūtu. Tāda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Liels paldies, ka jūs uh, runājāt tieši par upuriem un par saslimušajiem cilvēkiem, jo mums galvenokārt ir jādomā par viņiem. Un, protams, tieši lauksaimnieki arī tagad cīnās ar milzīgām grūtībām. Es vēlējos runāt galvenokārt par trim aspektiem. Mēs uh, vēlamies izmantot uh, piesardības principu, protams, tas ir jāievēro, un mums ir arī jārēķinās ar sekām, ko šis vīrus ir atstājis. Protams, cilvēku veselība, cilvēku dzīvība ir uh, galvenais princips, kas jāpiemina. Ir radušies lieli ekonomiskie zaudējumi, bet uh, pirmām kārtām ir jādomā par cilvēku labsajūtu. Makaivens kundze runāja par pārtiks produktu marķēšanu. Jā, ir eh, jābūt šai izsakojamībai, un mums ir jā, skaidri jāzina, no kurienes ir nācis katrs produkts, kas ir nonācis uz mūsu šķīvja admettre que nous ne savons pas tout admettre que nous sommes dans l'incertitude scientifique protams, mēs nevaram zināt pilnīgi visu un nav tādu zinātniski pamatotu pierādījumu. Mums ir jāsaprot, ka mēs vienmēr pilnīgi visu nevaram zināt. Mēs nevaram apšaubīt politisko lēmumu pieņēmējus un uh, apšaubīt viņu lēmumu pareizību. Paldies! Paldies, Lapāšas kundze, un tagad Nikolson kungs, EKR grupas vārdā. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos paust uh, savu līdzjūtību uh, sli, saslimušajiem uh, un arī tiem, kas ir zaudējuši savu dzīvību cīņā ar šo vīrusu. Protams, ka tā ir problēma, kas mūs turpinās piemeklēt vēl kādu laiku, bet mēs nevaram izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, pirms mūsu rīcībā vēl nav pietiekami daudz informācijas. Uh, jo es saprotu, ka tie cilvēki, kas cieš un viņu tuvinieki, viņi ir uh, dusmīgi un arī ļoti daudzi spāņu lauksaimnieki tagad ir zaudējuši ienākumu avots, bet, protams, naudu nevar nostādīt pretī uh, zaudētām cilvēku dzīvībām. Mums ir jāparūpējas, lai mums būtu uh, pietiekam daudz instrumentu, lai varētu cīnīties uh, pret šo slimību un mums ir jāroda risinājums pēc iespējas ātrāk. Un, protams, ir jāizveido arī reakcijas mehānismu pakete, ko varētu izmantot vienmēr, ja atkārtos šādi gadījumi. Nu, tagad būtu varbūt par vēlu spriest, ko mēs būtu varējuši izdarīt, ko mēs vēl varētu izdarīt. Ir vienkārši jāsāk rīkoties un jāprūpēs par to, lai kas tāds nekad vairs neatkārtotos. Komisāra kungs, mums ir jāmācās no gūtās mācības un ir jāmācās no um, pieredzes, no savām kļūdām, jo gudrie mācās no svešām kļūdām. Paldies! Paldies! Tagad uz divu ar pus minūtēm Rebeka Hārms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Jūs ļoti pareizi teicāt. Ir, eh, šī baktērija ir prasījusi pārāk daudz cilvēku dzīvības, daudzi ir saslimuši, un, eh, protams, tas rada arī problēmas Vācijas slimnīcās. Es domāju, šī situācija pierāda, ka ne Vācija, ne Eiropas Savienība nebija gatavas šādai traģēdijai. Tās nebija gatavas Eheka uzliesmojumam šis neveiksmīgais eh, salīdzinājums ar citām valstīm pierāda, ka mēs eh, varam būt labāki. Un atcerēsimies šo ASV piemēru kopš 80. gadiem. Viņi dara ļoti daudz, ir daudz um, investīciju izpētes jomā, ir centralizēta. Uh, Uh, iestāde, kas cīnās pret uh, dažādām slimībām, pret to uzliesmojumiem, tā atrodas Atlantā, un tā ir jākļūst aktīvā, ja šāda epidēmija, uh, ja ir šāds epidēmijas gadījums. Vācijā ir divas federālās ministrijas, kas ir atbildīgas par šādiem jautājumiem, acīm redzot, tās nevar vienoties, kurai tad īsti ir jāuzņems atbildība. Protams, ir arī federālo valstu valdības, kam noteikti ir jāuzņems atbildība. Varbūt, ka tām ir pārāk daudz darba, un ir arī saziņas problēmas starp politiķiem un laboratoriju darbiniekiem. Kad tad eh, šeit iesaistīsies zinātnieki un ko darīs politiķi, tas viss ir miglā tīts. Es ļoti labi saprotu, pie mums eh, strādā uh, ministre, viņai kāds pasaka, ka pie vainas ir gurķi, un tad visi saka, ka Spānijas uh, gurķi ir vainojami šajā uzliesmojumā. Bet kurš tad pieņems lēmumus, kura pārziņā ir kompetences? Man šķiet, tagad tiek runāts par pupiņu asniem. Uh, mēs atkal esam pieņēmuši pārsteidzīgus lēmumus. Pirms tam bija gurķi, tagad ir asni, nu te ir tāds liels sajukums un nav saskaņas starp eh, zinātniskiem atklājumiem un politisku rīcību. Kas tad īsti mums ir jādara? Ir jābūt brīdināšanas sistēmai, ir jāsniedz informācija visā Eiropā centralizēti, ir jābūt centrālām laboratorijām un centralizētai iestādē, piemēram, komisijas paspārnē, kas šādu slimību uzliesmumu gadījumos būtu rīcības spējīga. Es esmu ārkārtīgi pateicīga Līzes kungam, ka viņš runāja arī par problemātiku antibiotiku jomā. Protams, tā ir milzīga problēma, mēs, eh, tas nav nekas jauns, un mēs esam arī nobijušies eh, no diskusijām ar farmakoloģijas uzņēmumiem, ar eh, medicīnas nozari, un tieši tādēļ mēs nebijām pietiekami konsekventi runājot par uh, rezistenci pret antibiotikām. Rezistence pret antibiotikām, ehek, tās ir divas milzīgas problēmas. Paldies! Paldies! Un tagad uzstāsies Sabīna Vīlsa uz divām minūtēm. Dankeschön. Paldies! Ek, a, epidēmija pierāda to, ka industrializētā pārtiks produktu ražošana un uh, iekšējais tirgus uh, arī zināmā mērā ir noveduši pie šīs situācijas. Un ja visi galvenokārt domā par ekonomiskajām interesēm, tad cieši pārtikas produktu kvalitāte. Vācijā no EHEK ir miruši vismaz 22 cilvēki un inficējušies ir vairāk par pusotru tūkstoti. 600. Uh, pacienti cieš no uh, smagā HUS sindroma, kas var novest arī pie uh, neiroloģiskām problēmām. Pēc divām nedēļām mēs joprojām nesam atklājuši patieso slimības cēloni. Protams, ja pārtiks produkti tiktu audzēti tikai reģionālā lauciņā, tas varētu um, atļaut pret šo epidēmiju cīnīties ātrāk un efektīvāk. Uh, Ņemot vērā šos garos transportēšanas ceļus un bieži vien anonīmo ražošanu, ir grūti izsekot, eh, no kurienes tad šie produkti nāk. Izsekojamība, pārtikas produktu izcelsmes vieta īstenībā ir galvenie principi, kas jāievēro, lai garantētu pārtikas produktu nekaitīgumu. Un mūsu patērētājiem ir tiesības uzzināt, kā tika ražots tas, kas eh, atrodas viņu priekšā uz šķīvja. Uh, Vācijas federālā valdība īstenībā ir cietusi pilnīgi neveiksmi cīnīties pret šo baktēriju. Ja mēs runājam par krīžu pārvaldību, tad gan pavalstu, gan federālajā līmenī uh, nav pārāk daudz padarīts. Mums ir nepieciešams mainīt savus domāšanas paradigmas lauksaimniecības jomā. Pārtiks produktiem ir jābūt nekaitīgiem, bet, protams, ir jāparūpējas par lauksaimnieku aizsardzību. Viņi ir jāaizsargā no neaprieķināmiem ekonomiskajiem riskiem. Lauku reģionos uh, vajadzētu būt uh, ražošanas un mārketinga struktūras decentralizācijai. Lielas paldies! Grazie! Ora la parola! Paldies! Un tālāk. Uh došu vārdu Sosai Vāgnerei. Pusotru minūtu, lūdzu. Mikrof. Lūdzu, mikrofonu ieslēgt runātājiem zālē, zilā kartiņa pacelta. Priekšsēdētāja kungs. Man ir trīs komentāri par šo gurķu jautājumu. Es mīlu Vāciju, bet svarīgi ir tas, ka šajā gadījumā um, Vācijas varas iestādes pasteidzās notikumiem pa priekšu, un ja mēs paraugāmies vispār, kas notiek Eiropā un ko dara um, komisija un Eiropas slimību profilaks un kontrols centrs, tad šī rīcība ir bijusi nekoordinēta, haotiska. Uh, Otrakārt, es domāju, ka tie cilvēki, kurus eh, tieši ir skārusi eh, šī epidēmija, ir eh, tiesīgi saņemt kompensāciju. Tādēļ es ierosinu parlamentām vai nu šeit Strasbūrā vai vēlāk Briselē organizēt um, plašas demonstrācijas Jo es domāju, mums ir jāatjauno zaudētais uh, gods attiecībā uz uh, Eiropas uh, gurķu audzētājiem un ražotājiem. Paldies! Paldies! Soskungam! Tālāk došu vārdu Heransai Garsijas kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu paust līdzjūtību eh, sakarā ar 22 eh, cilvēku nāvi. Šī krīze ir skaidrs pierādījums tam, ka Eiropas Savienībā ir būtiski jāuzlabo iekšējā eh, koordinācija attiecībā uz pārtiks ražošanu. Līdz šim rīcība ir bijusi neefektīva un lēna. 22 cilvēki ir miruši, bet mēs joprojām nezinām, kāda ir problēma. Eh, komisijai vajadzētu paraudzīties, eh, kāpēc lietas ir notikušas eh, tā, kā tās ir notikušas, vai varbūt tas ir saistīts arī ar nopietnām ekonomikas problēmām, ar krīzi, ar risku sabiedrībā kopumā. Un eh, kas attiecās uz eh, to, ka tiek eh, ar pirkstu norādīts uz saimniecībām Spānijā, domājot, ka jūs it kā palīdzat, patiesībā nekas praktiski nav izdarīts. Šajā pēcpusdienā būs ministru padomas sēde un ārkārtas sēde, kurā lauksaicības ministra tiksies, lai runātu par šo jautājumu. Un šeit būtu jāizmanto mm, pieejamie līdzekļi no kopējā lauksaimniecības politikas finansēšanas instrumentiem, lai finansētu pasākumus. Mums ir bijušas līdzīgas situācijas arī attiecībā uz dažādām veterinārijām slimībām, bet es domāju, ka ministriem ir jārīkojas. Eh, Vācijas iestādes nāca klajā ar eh, ļoti nopietniem paziņojumiem, bet es domāju, ka ir jāsamaksā arī par informācijas kampaņām, kas būs nepieciešamas, lai atjaunotu patērētāju uzticību lauksaimniecības produktu ražotājiem. Tālāk došu vārdu eh, Kapulas Santoškungai pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Epidēmija Vācijā nostāda mūs ļoti sarežģītā situācijā, jo mums ir tagad jākontrolē izveidojusies krīze. Eiropas komisija un Vācija nav rīkojušās pietiekam efektīvi, kas ir novedis pie cilvēku traģēdijām. Daudz cilvēki ir gājuši bojā, daudzi ir smagi slīmi, un tam noteikti būs arī sociāli ekonomiskās sekas, kur apmērs vēl ir grūti aprēķināt. Šajā gadījumā bija nepieciešama komisijas momentāna rīcība, bet Mums noteikti ir jādomā arī par sekām, eh, kas ir skārušas pilnīgi eh, nevainīgus un godīgus ražotājus kuri ir tikuši nepamatoti apvainoti, un tā rezultātā viņi ir zaudējuši um, lielu daļu savus ienākumus. Tādēļ mums būtu jānovērš šādas situācijas atkārtošanās nākotnē. Vēl viena lieta, pie kā mums būtu jāstrādā, mums vajadzētu uzlabot uh, uzraudzības sistēmu, lai sekotu antibiotiku izmantošanai dzīvnieku ārstēšanā. Bez tam mums ir jākoncentrējas uz jaunām reformām kopējā lauksainicības politikā un stimulu sistēma ir jāveido tā, lai tā veicinātu ilgtspējīgu un uh, kvalitatīvu pārtiks produktu ražošanu. Paldies! Paldies! Tālāk. Frederika Riskons, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Mēs redzam, ka 23 cilvēki ir gājuši bojā, 2200 ir saslimuši, un mēs joprojām vēl neesam pilnībā simtprocentīgi pārliecināti, no kurienes eh, šī. Uh, infekcija, šī saslimšana ir izcēlusies, un tas tiešām var izvērsties arī par ekonomisku katastrofu, ne tikai veselības katastrofu. Ministri ir tikušies, lai apspriest šo jautājumu, lai eh, censtos izsakot eh, šīs epidēmijas eh, galveno perēkli, bet jautājums ir par to, kā tika. Um, cilvēki vispār informēti par to, kas notiek. Vispirms tiek apvainot Spānijas gurķu ražotāji. Un kas ir iecerēts, ko darīt, lai kaut kādā mērā spētu kompensēt nodarīto zaudējumu? Paldies! Janus Vojčikovska kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu pievienoties tiem, kuri izteica līdzjūtību epidēmijas upuriem upur radiniekiem. Protams, mums ir jāidentificē epidēmijas avots, kā arī ir jāidentificē iemesli, kādēļ tika izpildīta pasaulē izplatīta nepamatota apmelojoša informācija. Un mums vajadzētu izpētīt, protams, arī epidēmijas cēloņus un konkrēti ir jāizvērtē industriālā ražošana, kur lielos apjomos tiek izmantotas antibiotikas. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kuri norādīja, ja antibiotikas tiek izmantotas tik plaši, tad ir maz pārsteidzoši, ka ir atsevišķas uh, vīrusu, um, atsevišķu vīrusu paveidi, kas nereaģē uz zālēm. Mums būtu jārīkojas, lai novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē. Paldies! Mārtiņš Hauslinga kungs, vienu minūti. Neues Problem. Paldies. Ehek nav jauna problēma. Kas mums ir jāsacina? Mums ir jāsacina tas, ka Eiropas Savienība nav pietiekami labi sagatavot šādai krīzei. Ir jādod norādes, kā rīkoties, un trīs nedēļas lēmumu pieņemšanai ir pārāk daudz. Par patērētāju tiesībām mēs vienmēr esam runājuši. Un, uh, absolūtā prioritāte ir ekonomiskās intereses, bet ir jāuzdod jautājumu, kurš brīdina un kurā brīdī un kurš pēc tam uzņems atbildību par šiem brīdinājumiem un kad plānā darbību sāka Eiropas komisija. Vācijā 16, min vietējās ministrijas ir atbildīgas, un tas ir pārāk sadalīti tādai Eiropas mēroga krīzē. Te Eiropas Savienībā ir jātiek iesaistītai kopumā. Es domāju, ka mēs neesam daudz, pietiekam daudz mācījušies no krīzes 90. gados, un tas ir jāatgūst. Attiecībā uz pārtiks produktiem ir nepieciešamība skaidrība. Jā, arī ražošanas izsakojamība, ir jābūt mārķēšanai, izcelsmes norādēm, bet es domāju, ka ir nepieciešams arī tāda tāda iestāde, kas kontrolē un uh, veicina zinātnisko darbu. Paldies! Paldies, kolēģi! Ferēras kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Mēs redzam ārkārtīgi daudz pretrunīgas ziņas, un es domāju, ka ir vērts uzskaitīt dažus pamatfaktus. faktus pēc tam, kad tika paziņots par pirmo gadījumu un pēc tam, kad Eiropas eh, ātrās rēģēšanas sistēma eh, joprojām eh, nenorādīja uz epidēmijas uzliesmojumu avu. Un, protams, mēs visi zinām, pie kā tas ir novedis. Trūks pārtikas, pārtikas drošības, un te nav runa par dioksīnu problēmu, bet par kaut ko citu. Jebkurā gadījumā mēs nedrīkstam paturēt šī, šīs lietas nostatus no kopējās lauksaimniecības politikas, jo te uh, mēs eh, vairāk koncentrējamies uz eksportu, nevis veicinām labākas kvalitātes un drošākas pārtiks radīšanu uz vietas. Treškārt, mums ir nepieciešams sniegt kompensāciju zemniekiem ne tikai tur, kur ir uz, epidēmijas uzliesmojums. Te ir nepieciešams īstenot kopienas pasākums, jo kopējā lauksainiecības politika ir kopēja politika, nav nepieciešama nacionāla risinājuma, jo tas radītu netaisnīgu situāciju. Paldies! Grifin kungs, vienu minūti. Vispirms tie bija gurķi, vakardien asne, šodien jau vairs tie nav asne. Patiesība ir tāda, ka eksperti vienkārši nezina, un katru reizi, kad šādi, šāda informācija tiek izplatīta, tad tiek nodarīts kaitējums ekonomikai. Bet ko mēs zinām? Mēs zinām, ka, ka uzliesmojumi ir saistīts kaut kas dīvains. Uh, ir dažādas DNS variācijas šajā vīrusā, un uh, tas ļoti smagi skar cilvēks, tā izplatās plašāk nekā parasts uzliesmojums, jo parasti normālos uzliesmojumos eh, tiek ļoti ātri atrasts eh, cēlonis, ņemot vērā visus šos faktors un to, ka vairākās valstīs, tā skaitā Lielbritānijā, Irākā, Izrēlē un ASV pagātnē tiek ziņots par dažādiem eksperimentiem ar ekolī kā bioloģisko ieroci. Varbūt vajadzētu ne, nekavējoties veikt eh, pētījumus un noskaidrot, vai tikai ka tas nav kāds instruments vai bioloģiskais terorisms. Paldies! Paldies! Grostets kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Situācija ir nopietna, ārkārtīgi nopietna, jo šī epidēmija joprojām nav ierobežota. Ļoti daudz cilvēku ir saslimuši, saslimušo skaits aizvien pieaug. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt ārkārtīgi nopietniem savā nostājā pret sabiedrības veselību Eiropas Savienībā, jo mēs saprotam, ka ir jāsadarbojas ar zinātniekiem, pētniekiem un eh, zemniekiem, lai mēģinātu rast atbildu šo situāciju. Un, protams, ir jāpiešķir arī attiecīgie resursi. Šīs problēmas prasa cilvēku dzīvības, bet tas arī maksā ļoti bārgu naudu mūsu zemniekiem. Uh, pastāv arī risks, ka tiek apdraudēta tā uzticība, kāda patērētāji izturs pret pārtiks ražošanas nozaru, kas būtībā ir viena no labākajām un drošākajām pasaulē. Uh, Pēc tam, kad tik vainot gurķi, mēs dzirdējām, ka vainīgie ir asni, tad tomāti, salāti, nu, bet kas tad būs tas nākamais psihosomātiskais upurs šajā uzliesmojumā? Brīdināšanas sistēma ļoti labi darbojusies, bet problēma ir tāda, ka Eiropas komisijai nav pietiekam daudz resursu un iespēju pārbaudīt inf dalībvalsts sniegtās informācijas patiesam un pareizību. Šobrīd baktērijas var izplatīties ātrāk nekā tas notika pagātnē, un mums, protams, ir jāmācās no šīs pieredzes attiecībā uz to, kā rīkoties šādā veselības krīzes situācijā. Mums ir jāgūst pieredze, mums ir nepieciešams īstenot papildus pārbaudas pirms mēs pārsteidzīgi izdarām secinājumus balstoties uz reģionālām veselības iestādēm. Uh, Šī krīze norāda, ka ir nepieciešams tik tiešām eh, mārķēt arī pārtikas eh, izēvielas. Taču šobrīd tikai pavisam nedaudzos gadījumos šāds izēvielas tiek marķēts, un tāpēc vajadzētu attiecināt šādu prasību uz eh, aizvien plašāku pārtiks produktu loku, un tādā veidā mēs varētu daudz ātrāk atrast uh, uzliesmojuma avotu un brīdināt patērētājus saulēcīgāk. Paldies, Grostets kundze. Lainen kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dargie kolēģi. Lauksaimnieki var ciest zaudējumus, bet gal galā viņiem ir sniegt kompensāciju, pēc tam, bet cilvēku dzīvību mēs atgūt nevaram. Un attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas jau ir nomiruši vai guļas slimnīcā, situācija ir tik tiešām dramatiska un nepieņēmama. Uh, Nepieņemam ir tas, ka mēs trīs nedēļas pēc tam, kad šī krīze izcēlās, vēl īsti nezinām, kur meklējams tās cēlonis. Eiropā nekas tāds nedrīkstētu notikt. Mums šeit ir jāgūst vairākas mācības. Pirmkārt, ir jāmeklē, kur ir šis uzliesmojuma avots, vai te ir nepareiz praksa īstenota pārtiks ražošanā vai arī ir kāda problēma ar pārtiks produktu ķēdi, 20 gadu veca likumdošana darbojas, un eh, standartu tīkls un tāpat eh, dažādās normas, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, ir samērā stingras, bet, jebkurā gadījumā, mēs joprojām esam ievainojami attiecībā uz pārtiku, pārtiks produktiem joprojām ir zināmi deficīti, un es domāju, ka te mums atkal būs jāgūst mācība. Es piekrītu arī tam, ka pastāv haoss saistībā ar komunikāciju, komunikāciju ceļi nedarbojas tā, kā tas būtu nepieciešams, un ir vajadzīga lielāka Eiropas iesaiste. Daudz kolēģi jau to pieminēja. Ja katra reģionālā vai nacionālā iestāde izdot brīdinājumu attiecībā uz visu Eiropu, tad kaut kas noies greizi, un es uzskatu, ka Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra ir darbojusies pārreiz un labi, bet mums ir nepieciešama modernāka un ātrāka sistēma. Uh, kur būtu gan pienākums brīdināt, gan, teiksim, tālāk rīcību sēkot. Paldies, paldies Lainen kungam, un tagad Anoni, Antonija Parvanova vienu minūtu lūdzu. Dārgie kolēģi, Vācijas varas iestādes ir centušās identificēt uzliesmojumu avotu, bet šobrīd mums joprojām nav konkrēti pierādījumi par, par cēloni, un viss scenārijs ir jāņem vērā, tā skaitā iespējama nevērība vai, teiksim, uh, Um, baktērijas tīšu ievadīšanu pārtiks ķēdē. Zinātniskie pētījumi nepieciešami, un, bet es gribētu arī īpaši norādīt uz to, kādā veidā uh, Vācijas un Eiropas varas iestādes ir informējuši sabiedrību par notikumiem un kāda ir, kādas ir šīs smagās sekas attiecībā uz pārtiks ražotājiem ne tikai Spānijā, bet visā Eiropas Savienībā. Nav jau pirmā reize, kad ir radusies problēma saistībā ar pārtiku Vācijā, un es gribētu lūgt komisiju palīdzēt Vācijas varas iestādēm palīdzēt uzlabot Vācijas procedūras, nu, un, protams, ne tikai Vācijā, bet arī citās dalība valstīs šāda palīdzība ir nepieciešama. Ir nepieciešama saglabāt patērētāju uzticību un jāsniedz informācija, bet to, kādā veidā šī informācija tiek nodot tālāk, nedrīkstētu vairot iedzīvotāju bažas, tad, kad vēl nav atrasta visi pierādījumi, un tāpēc ir nepieciešams arī runāt par mēdīju atbildību. Paldies! Marīna Janaku Dakis, viena minūte, lūdzu. Paldies! Neherds ir bīstama slimība. Vai, tas, vai šis uzliesmojums radās Vācijā vai kaut kur citur? Pastāv joprojām ļoti daudz baumu un ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Vienīgā lieta, ko mēs zinām droši, ir tas, ka tās dalība valsts, kurās ir uh, ziņots par gadījumiem, ka ir vairākas valsts, kas ir ziņojušas par šiem gadījumiem. Šobrīd ir 22 uh, bojāgājušie, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams vairāk domāt par veselības profilaksi. Ir ļoti būtiski arī ka darbojas, piemēram, Eiropas eh, slimību kontrolas centrs, eh, kas uzņems vadošo lomu, lai informētu dalību valstis. Mūsu valstī ir tikai trīs saslimšanas gadījumi, bet tas ir šodien. Rītdien situācija varbūt jau būs mainījusies, un tāpēc mums ir jābūt modriem. Papildus eh, cēloņa atrašanai mums ir arī jāinformē sabiedrība, šis te uh, slimību kontrolas centrs katru dienu sniedz jaunu informāciju un eh, gal galā ir aizvien lielāks un labāks iespējas kontrolēt šo te eh, infekciju, bet mums ir jābūt ļoti apņēmības pilniem un kontrolētiem cīnoties. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Otro reizi sešu mēnešu laikā Eiropa piedzīvo pārtiks produktu krīzi, kas savukārt izraisa smagas veselības problēmas un pat nāves gadījumus. Komisāra kungs, kaut kas ir nogājis greizi. Tātad janvārī bija šī dioksīna krīze un tagad uh, atkal otro reizi pusgadu laikā Vācijā ir ehek uh, krīze. Uh, Tagad eh, tika vainoti spāņu gurķi, un, protams, mums ir jārunā par izsakojamību, uh, un e, par to, ka pietrūks pietiekam labu kontroļu Eiropas Savienības līmenī. Dalīja kungs, tad, kad tika runāts par dioksīniem janvārī, jūs apsolījāt īstenot pilnīgi visus pasākumus, lai izveidotu pārtiks produktu kontrolas sistēmu, kas būtu daudz stingrāka. Vakardien jūs teicāt, ka uh, tagad tiek runāts par citu problēmu un tam nav saistības ar izsekojumību. Bet kas mums ir jādara? Mēs nedrīkstam uh, radīt paniku, cilvēki zaudē dzīvības, epidēmijas uzliesmojums turpinās un ir apdraudēta visa lauksaimniecības ražošana. Paldies Huntis kungam, Gardīnī kundze tagad lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mēs runājam par ļoti smagām problēmām, un man ir radies iespējas, ka mēs te kaut ko jaucam kopā. Protams, Mēs nevaram uh, nostādīt vienā svaru kausā, ielikt cilvēku dzīvības un ekonomiskās intereses. Bet uh, mums ir beidzot jāidentificē slimības cēlonis. Tika minēti vairāk cēloņi, bet tāds īstais vēl nav atradis. Ja, piemēram, uh, kāds uh, cilvēks ir noslapkavojis un nevainīga persona tiek ieslodzīta cietumā, nu, tad tas nav taisnīgums. Un šeit varētu vilkt paralēls ar ehekbaktēriju. baktēriju. Tālāk, pārtiks produktu nekaitīgums. Par to mēs ļoti daudz runājam, bet ko mēs darām tieši tagad? Mēs mēģinam apsūdzēt cits citu, radīt jau, jaunus upurus, tādā veidā neko neatrisinot. Īstenībā nevien Spānijas lauksaimnieki ir devušies ielās, bet pēc stundas arī Itālijas lauksaimnieki Itālijā dosies ielās. Uh, lai piedāvātu patērētājiem svaigus augļus un dārzeņus, lai varētu pierādīt, ka tie ir nekaitīgi, veselīgi pārtiks produkti daļa no uh, veselīga uztura. Protams, ir radīts arī liels kaitējums Vācijas pilsoņiem. Viņi tagad nevar eh, ēst konkrētas produktu grupas. Nu, varbūt tagad eh, daži informācijas dati, lai iestādes varētu pārdomāt savu rīcību, piedāvājot informāciju, kas tikai sēja bailes un paniku. Tātad Eurobarometra dati 43% no itāļiem tagad izvairās lietot konkrēts pārtiks produkts, kas it kā atzīti par iespējami kaitīgiem. 43% vairs nelieto konkrēts pārtiks produktu grupas. Nu, padomāsim, kā mēs ietekmējam uh, savu pilsoņu ēšanas paradumus, izplatot nepamatotu informāciju. Komisijai varbūt vajadzētu padomāt par uh, ārkārtas klauzulas uh, ieviešanu un vajadzētu arī uh, pātrināt diskusijas par finansiālajām kompensācijām. Paldies Gardīnī kundzei, Dagmāra Rota Bērenti tagad lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Dalī kungs, jūs ar, savu, uh, ar saviem kolēģiem Sanko ģenerāla direkcijā visu darījāt pareizi. Diemžēl to nevar teikt par vācu kolēģiem. Bija tāds informācijas haoss, tas pat tā maigi izsakoties. Vācijas veselības ministrs neuzskatīja par vajadzīgu iedoties, eh, ierasties eh, Luksemburgas veselības ministru padomē, kur tika runāts par šo smago krīzi. Tas norāda, ka viņam vispār nav nekādas nojausmas par to, kas notiek Eiropā. Viņš joprojām neatzīst problēmas un dzīvo kaut kādās iluzijās un galvenokārt domā par uh, savas partijas iekšēnē valdošo politisko krīzi. Dalīkungs, protams, mēs nevaram atteikties no ekspertu palīdzības, bet, eh, diemžēl, Vācijas politiķi bija tik augstprātīgi, ka uzskatīja, ka viņiem tas nav vajadzīgs. Un šie eksperti jau trīs dienas eh, sēž Vācijā un neviens ar viņiem nekonsultējas. Nu, mums ir jākritizē šāda rīcība. Bet, eh, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, mums ir jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības uzdevuma. Mums savu patērētāju ir jābrīdina, ja tirgu nonāk šādi inficēti pārtiks produkti. Un teikšu skaidri un gaiši, nu vai tie ir gurķi vai salāti, kuru garos tiek konstatētas bīstams baktērijas un to lietošana uzturā nenoved pie nāvis. Jā, tas varbūt ir ļoti jauki, bet eh, mēs nevaram tagad runāt uzreiz par kaut kādām kompensācijām. Bet jāņem vērā, ka šajos Spānijas gurķos baktērijas tik konstatētas. Uh, vēl netika uh, izolēts šis baktēriju cēlums. Un mums ir jāsaprot, ka ir jāizveido agrīnās brīnāšanas sistēma, un tie, kas ir iepazinušies ar agrīnās brīnāšanas sistēmu, zina, ka tā darbojas. Un uh, šādas sistēmas ietvaros ir jānosauc gan konkrēts produkts, gan arī tā ražotājs. Ir jāuzdod svarīgs jautājums, kas notiks nākotnē, vai eh, mēs varam turpināt tādas ražošanas metodes, eh, industriālo ražošanu, šo intensīvo lauksaimniecību, vai tas patiešām tā var turpināties un ko Eiropas Savienība darīs, vai tā dokumentēs šāds gadījums. Paldies! Paldies, Rod Bērens kundzei, un tagad George Lyons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ir patiešām liela krīze. 23 cilvēki ir zaudējuši dzīvības, vairāk kā 2000 ir inficējušies, dārzeņu tirgos valda liels apjukums un cilvēki, kas strādā šajā sektorā, strā zaudēja 300 miljonus eiro katru dienu un ir sasprindzinājušās attiecības starp Vāciju un Spāniju, lai vēl tā maigi izteiktos. Un pēc trim nedēļām mēs vēl īsti nezinām, no kurienes īsti baktērija nāk. Komisār Dālī, es vēlējos no jums šodien dzirdēt, ka jūs esat darījis pilnīgi visu, kas ir jūsu spēkos, lai atme, sameklētu uh, E. coli uh, rašanās cēloni. Mums ir jāatgūst uh, tā uzticība, kuru patērētāji ir zaudējuši. Un ko mēs darīsim, ko jūs darīsiet pēc tam, kad krīze tiks pārvarēta, lai atgūtu zaudēto uzticību un stabilizētu situāciju tirgu. Un mēs vēlētos arī dzirdēt, ko komisija darīs, lai uh, izmaksātu kompensācijas nabaga lauksaimniekiem, kas redz uh, uh, savus eksistences pamatus sagrūstam savu acu priekšā. Un tāpat ir jāveic neatkarīga izmeklēšana, lai varētu konstatēt, kas tad īsti ir noticis un kādēļ vispār šī epidēmija izcēlās. Un mums ir jāizpild arī tukšās vietas pārtiks nekaitīguma jomā. Paldies! Paldies! Tagad Elizabeta Kostingere uz divām minūtēm. Lūdzu, komisāra kungs, uh, priekšsēdētāja kungs. Protams, Eh, EHEC eh, radītās eh, smagās veselības sekas ir ļoti nopietnas, un mēs nedrīkstam vienkārši sēdēt rokas klēpī salikoši. Mums ir jāievieš visi pasākumi, lai cīnītos pret šīs baktērijas tālāk izplatību. Protams, arī ārstiem ir jābūt aprīkotiem ar visiem instrumentiem un resursiem, lai varētu efektīvāk cīnīties pret šo baktēriju. Protams, Eiropas Savienībā ir jābūt labākai krīžu pārvaldībai, bet, diemžēl, mēs tādu profesionālu rīcību vēl neesam redzējuši. Tika um, izdarīti pāragri secinājumi, valstis vainoja citu citu, tas, protams, noveda pie panikas uh, sēšanas cilvēku vidū un pie uh, ļoti biedējušiem virsrakstiem avīzēs. Pat uh, tādi produkti, kas tiek ražoti reģionālā līmenī, Eh, vairs eh, tos cilvēki vairs nevēlas eh, pirkt. Mēs Austrijā piedzīvojam pārtiks produktu pieprasījumu samazināšanos par 75%. Nekoordinēta informācijas sniegšana patērētājiem arī ir nodarījis lielu kaitējumu. Ir tādēļ jāievieš labākas izcelsmes norādes, ir jābūt marķējumam, lai visi pārtiks produkti būtu izsekojami un ir jābūt stingrākām kontrolēm. Mums patērētājiem ir tiesības uzzināt, no kurienes nāk šie produkti produktu, ko viņi iegādājas. Tas attiecas eh, gan uz eh, gastronomijas nozaru, gan restorāniem, gan arī uz lielveikaliem. Protams, daudzi veikali tagad vēlas pēc iespējas ātrāk eh, pārdot svaigos dārzeņus, jo to derīguma termiņš arī tuvojas beigām. Un jāsaprot, ka ļoti daudz lauksaimnieki ņemot vērā baktērijas izplatību, tagad uh, vienkārši ir izputināta Eiropas komisijai kaut kas ir jādara lietas labā un ir jāveicina pasākumu, kas veicinātu šo produktu realizāciju. Es Līzes kungam, var piekrist Līzes kungam, ka katrs uh, upuris, kas ir zaudējis dzīvību, ir viens upuris par daudz. Mēs nevaram um, pieļaut šādas situācijas turpināšanos un, protams, jāpadomā par uh, mūsu lauksaimnieku interesēm. Paldies! Tagad Gārsija Pēres uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Mēs nevēlamies, uh, lai šī krīze turpinātos. Protams, ir jāizsaka līdzjūtība visiem upuriem, un es ceru, ka tad, kad izskaudīsim sākotnējās kļūdas, mēs beidzot atradīsim epidēmijas cēloni. Bet Mums jāpadomā arī par veselības aprūpas aspektu. 200 miljoni eiro nedēļā uh, ir tā summa, ko zaudē Spānijas lauksaimnieki, un pie tā ir novedušas arī šīs milzīgās saziņas kļūmes. Es vēlējos teikt, ka eh, Vācija rīkojās bezatbildīgi un arī nesadarbojas pietiekam labi ar atbildīgajām iestādēm manā valstī, Spānijā. Uh, Cik ilgi mēs runāsim tikai par uh, to, kas ir noticis lauksaimniecībā, par tām kļūdēm, kļūmēm, kas pieļauts ražošanas procesā. Mums jādomā arī par transportāciju, par realizāciju. Un Vācijā pietrūka labas koordinācijas. Mums tas ir jāatzīst. Un es vēlējos pateikt, ka Spānijas produkti šeit nav vainojami. Mēs varam runāt par nepietiekami labu uh, Uh, reaģēšanu krīžu situācijās, un tajā ir vainojama visa Eiropas Savienība. Un mums, protams, ir uh, jāparūpējas par sava imidža atkārtot uzspodrināšanu un uh, ir jāatgūst tā uzticība, ko patērētāji ir zaudējuši. Un mēs nevaram pieļaut to, ka viena baktērija ir radījusi tik smagu plaisu mūsu visa sektora imidžā. Paldies! Un tagad Polsens kundze. Tomēr eh, viņas nav zālē, tādēļ došu vārdu Magines kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Dalīkungs, paldies, eh, ka jūs eh, paudāt tādas eh, mērenas piezīmes savas runas sākumā, bet jāņem vērā, ka visi deputāti neizteicās tik pieticīgi kā jūs. Protams, ir zaudēts dzīvības, ir zaudēta uzticība, ir zaudēta ienākumi. Šī ir ļoti milzīga pārtiks produktu krīze Eiropas Savienībā, bet mēs nevaram runāt tikai par problēmām, ar ko cīnās tikai un vienīgi Vācija lai gan tā ir cietusi vissmagāk. Protams, mums ir jāatrod krīzes cēlons un ir e, jācīnās ar sekām, bet man šķiet, ka pasākumi netika iedarbināti pietiekami efektīvi. Ko mēs varam runāt par attiecīgu uh, reaģēšanu, ir jābūt ātrās brīdināšanas sistēmai. Es saprotu, ka eksperti no Eiropas Vācijā ieradās tikai svētdien, 5. jūnijā. Kādēļ tas prasīja tik ilgu laiku? Mums par to ir jārunā regulas 178 2002 gads 55. Um, pantā ir rakstīts, ka ir jāreģē uz šādu krīzi visā Eiropas līmenī. Viss atzīst, ka tā ir krīze, dalīkungs, jūs arī to atzināt, un krīze turpina pieaugt apmēros, nevis samazināties. Tādēļ mums ir jāizpilda tas, kas ir minēts regulā 178 šķērsvītra 2002 un ir jāizveido šāda krīžu reaģēšanas vienība. Un tagad mēs te rādam ar pirkstu sākumā uz, uz vienu dārzeņu veidu, tad uz citiem dārzeņiem, un, protams, ka tas ir sagrāvis patērētāju uzticību nevien um, konkrētiem pārtiks produktiem, bet arī visai sistēmai kopumā. Uh, Dalīkungs, es zinu, ka jūs nesat ar man viensprāts, bet es uzskatu, ka beidzot ir jāizveido šī krīžu reaģēšanas vienība un vēlētos, lai jūs savā gala runā uz to reaģētu. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Ulrika Rodustei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es nāku tieši no tā reģiona Eiropā, kur ehak plosās vissāpīgāk, un izskatās, ka to nav iespējams apstiprināt. 1733 cilvēki ir inficējušies, 23 cilvēki mok, miruši mokpilnā nāvē. Situācija uh, slimnīcās arī ir samilzusi, gandrīz vairs nepietiek vietu slimnīcās Izskatās, eh, ka epidēmijas eh, apmēri vēl nav paredzami, nav paredzams tās beigu datums, un eh, cilvēki nobažījušies arī manā elektorātā. Tādēļ mums ir beidzot jāanalizē visi E, šie pārtiks līdzekļi ir jābūt rūpīgākām analīzēm laboratorijās, bet nekas joprojām nav atrasts. Bet ir jāparūpējas, lai tirzniecības ķēdē parādītos droši, nekaitīgi pārtiks produkti, bet mēs konstatējam kārtējos baltos plankumus un caurumus šajā sistēmā. Mums ir uh, jākonstatē cēloņi, bet bez laboratorijas izmeklējumiem to nav iespējams noteikt. Uh, Bez, nestoties uz visu šo izplatījušies paniku, mēs nedrīkstam tagad organizēt raganu medības, jo daudz lauksaimnieki vienkārši tiek uh, Uh, nodzīti uz izmisuma sliekšņa. Mums ir jābūt solidārākiem citam pret citu un ir jāsniedz palīdzīga roka tiem, kas ir nonākuši grūtībās. Tieši tādēļ visiem ekspertiem ir jāapvienojas, ir jāapmainās ar informāciju un ir jāparūpēs arī par izkļūšanu no finanšu krīzes, kur radīja šī veselības krīze. Paldies, tagad tā jūzo kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu izteikt līdzjūtību miršo tuviniekiem. Komisāra kungs, veselības iestāžu pazīmoju, paziņojumi sabiedrībai ir tāda ļoti delikāta lieta, un tā būtu jādokumentē. Mēs nevēlamies tam meklēt vainīgo, bet mēs redzam, ka, bācoties no šī gadījuma, mēs redzam, ka ir nepieciešams daudz ko mācīties. Pirmkārt, jau reģionālās varas iestādes rīkojās pārsteidzīgi, un tas izraisīja sociālo trauksmi un uh, krīzi, kuras seks ir milzīgas. Es vienkārši gribēju teikt, kas notika tad, kad bija piefiksēts pirmais gadījums, vai tika Piemērots regulas trešais pants par ātrās brīdināšanas sistēmu, kas liek dalību valstīm 48 stundu laikā nekavēties brīdināt citus, un tāpat arī astotais pāns šajā regulā, kas eh, pieprasa, lai komisija pārbaudītu, vai uzticama ir uzticama pareizi un balstās uz pareizo juridisko amatu. Mēs redzam, ka šajā regulā ir ļoti daudz deficītu, uh, šis likumdošanas ietvars pavisam noteikti ir jāatjaunina. Mums ir skaidri arī jānorāda, kādas ir tās procedūras krīzes pārvaldības um, procesā, kas ir jāizmanto šie iestādēs. Mums ir jāsaprot, kāda ir tie, kāds ir lomas, kāds ir lomas arī pārtikas um, ķēdēji un uh, jāpievērš vairāk uzmanības izsekojamībai. Protams, mums ir nepieciešams ieviest arī kompensācijas procedūras mm, lai sektu zaudējumus, kas radīt ražotājiem gurķi, asni nav it kā vainīgi. Līzes kungs, kungs te labi runāja. Ir eh, kāds cits eh, ekolī eh, cēlums, kas tiek aprakstīts zinātniskajos dokumentos un bieži vien parādās gaisa produktos. Es domāju, komisāra kungs, mums ir jāļauj strādāt zinātniekiem. Viņiem ir jāizmeklē mm, šī te. Uh, izsakojamība, jāizsako līdz šīm te avotiem un tādējādi jāvērš situācija par labu. Paldies! Parejo Rodrīgas, pusotra minūte. Komisāra kungs, priekšsēdētāji, paldies! Mēs šeit Eiropas Savienībā nevaram neko darīt, lai atgūtu tās cilvēku dzīvības, kas ir zaudētas, un mums vienkārši ir jāmēģina vērsties pret uzliesmojumu cēloņiem. Kaut ko jau mēs zinām. Te ir runa par nevērību Eiropas līmenī un uh, Vācijā. Har Hamburga rīkojusies tā, it kā tā būtu neatkarīga valsts, Merkels kundze ir arī bijusi samērā augstprātīga un uh, es domāju, ka no tādām situācijām var izvairīties. Un līdz ar to tas ir nu, novedis pie kriminālām sēkām ļoti būtiskā valstī. Un uh, lauksaimnieki ir ļoti smagi cietuši, mazie, mazā saimniecības ir ļoti smagi cietušas un uh, viss nozara ir zaudējusi prestižu. Es gribētu teikt, ka ir nepieciešams uh, kompensācijas šiem cilvēkiem. Protams, dzīvības mēs atgriezt vairs nevaram. Uh, Es domāju, ka Hamburga ir Vācijā. Merkels kundze nevar ignorēt to, viņa nevar ignorēt savu atbildību, viņa nevar teikt, ka, tā, ka Vācija ir decentralizēta. Ir nepieciešams īstenot nedaudz lielāku pieticību, mazāk konservatīvismu, un tas varētu mums palīdzēt labāk šo krīzi kontrolēt. Līdz ar to mums dienvidos nebūtu jācieš sēkas. Ir jā, jāatjaunina šī brīdināšanas sistēma. Mēs vēlamies, lai jūs rīkotos, lai Vācija rīkotos un lai mēs visi kaut ko darītu lietas labā. Paldies! Delangas kundze divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties komisāru kungam, ka viņš šeit ir ieradies, bet uh, Varbūt, ka viņam vajadzētu būt kaut kur citur, piemēram, doties uh, lidmašīnā uz Krieviju, lai parūpētos uh, par embargo, par importu embargo atcelšanu. Es vēlējos pateikties komisāram par to, ka viņš vēlas ar mums sazināties, bet, uh, protams, jāmin, ka līdz šim šī saziņa ir bijuši, bijusi ārkārtīgi neveiksmīga. Komisāra kungs, jūs organizējāt preses konferenci, bet tas jau notika ilgu laiku pēc tam, kad džins jau bija izlaists no pudeles. Jūs te runājāt arī par iespējamo baktērijas klātbūtni Nīderlandes gurķos, bet īstenībā mēs jau skaidri zinājam, ka tur nav nekāda pamata eh, šādiem uh, secinājumiem. Tā tad ir jū, jābūt agrīnējai brīdināšanai, izsakojamībai un tā tālāk, bet saziņa patiešām bija ārkārtīgi zemā līmenī. Un kas tad notika Vācijā? Tur bija tik daudz dažādu institūciju, ministru, un viņi katrs sūtīja atšķirīgus signālus. Uh, un tālāk lauksaimniecības ministrs, ka paziņo, kas paziņo, ka vispār nevarēs ēst nekādus svaigus dārzeņus, pirms cēlons nebūs noskaidrots. Un ļoti labi, ka komisāra kungs eh, minēja Vācijas gadījumu, tur ir jāveic ļoti rūpīga izmeklēšana, bet tas notika ļoti nolaidīgi. Nu, līdz šim tur eh, nekas labs netika paveikts. Un priekšsēdētāji, komisāra kungs, ir eh, jāparūpējas, lai tiktu izveidots arī kompensācija mehānisms lauksaimniecības piensaimniecībā. Tad, kad eh, tika izveidots piena fonds, kad piensaimnieki cīnījās ar milzīgām problēmām, tas bija pareizais solis. Manā valstī Nīderlandes lauksaimnieki cieš liels zaudējums - 80 miljonus eiro katru nedēļu, un ļoti daudzi uzņēmumi tagad atrodas uz krīzes sliekšņa, pat uz iznīkšanas sliekšņa, un tie bija uzņēmumi, kas līdz šim darbojās ļoti labi un veiksmīgi. Nu, mēs to nevaram pieļaut, un es ceru, ka dodoties uz lauksaimniecības ministru padomu, jūs arī ņemsiet vērā šos signālus no padomas paldies. Tagad došu vārdu Zaborskas kundzei uz divām minūtēm. Grācies, viņa prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. es uh, vēlētos uzteikt šīs debatas. Mēs problēmu pētam no dažādiem aspektiem. Mēs skatāmies, kas ir slimības cēlonis, mēs centamies, cenšamies to identificēt. Uh, un atrast pareizo pieeju. Un es negaidu, ka kāda farmaceitiskā ražotne nāks klajā ar uh, kādu brīnumu līdzekli un radīsies vēl viens iemesls panikai. Es domāju, ka vislielākā kļūda šajā jomā ir bijusi saistīta tieši ar sabiedrības informēšanu. Jo, ja jūs pasakat iedzīvotājiem, ka viņiem kādā konkrētā dienā nevajadzētu pirkt kādu konkrētu pārtiks produkti, jo ir aizdomas, ka tas ir bīstams, ir ļoti bezatbildīgi. Informēšanas kampaņai ir jābūt atbildīgi īstenotai, tai būtu jābūt vienotai. Mums nevajadzētu katru dienu cilvēkiem stāstīt, ko vajadzētu darīt un ko nevajadzētu darīt. Vienalga, vai cilvēki ievēro personīgās higienas normas, vai viņi mazgā augļus un dārziņus, vai viņi mazgā savas rokas. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, vai cilvēki pareizi sagatavo pārtiku. Tie kaut galā ir tādi pamata noteikumi, kas eh, palīdzētu izvairīties no uzliesmojumiem, jo, nu, tikt īstenot atbilstīgi profilaks, un es domāju, ka par to vajadzētu vairāk runāt. Proti, jārunā ar iedzīvotājiem vairāk par šiem te pamata noteikumiem, par pamata higienas normām. Uh, personiskais dzīvesveids var palīdzēt izvairīties no šāda veida slimībām, un tā būtu vislabākā profilakse, un, uh, arī, un tā palīdzētu arī ražotājiem. Paldies Zaborskas kundzei! Un tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. 21 deputāts bija lūdzis iespēju izteikties. Šīs debats ir bijušas ļoti garas, intensīvas, bet ļoti pamatotas. Uh, Tagad ir 22. cilvēks pieteicies izteikties, bet līdz ar to man nav iespēja jums vēl dot vārdu, un es atvainojos tiem kolēģiem, kuriem vārdus nevarēšu dot laika trūkuma dēļ. Mums ir jāievēro mums atvēlētais laiks, jo pretējā gadījumā mēs ar savu garo izteikšanos ietekmēsim tālākās debats. Sikarskas kundze, lūdzu. Kungs, es atvainojos. Ir ļoti svarīgi Tas, ka šodien mēs runājam par to, ar kādiem draudiem saskars mūsu iedzīvotāji, pacienti, patērētāji kā tādi šīs baktērijas izplatības rezultātā. Mēs apgalvojam, ka mums ir laba uzraudzības sistēma, un mēs varam nodrošināt labas pārtikas standārts, bet, ja rodas tādas smagas situācijas kā šobrīd, tad mēs redzam, ka ir problēma, un tāpēc ir jāuzlabo uzraudzības sistēma lai varētu sagatavoties vēl daudz nopietnākām situācijām. Mēs nedrīkstam runāt par potenciāliem draudu avotiem, ja mēs neesam pilnīgi pārliecināti, ja mēs neesam izgājuši cauri visam identifikācijas procesam, ja pretējā gadījumā mēs radam milzīgus zaudējumus. Mēs savās domās esam kopā ar upuru ģimenēm, bet neaizmirsīsim arī par kompensācijām zemniekiem, kas ir cietuši šīs krīzes dēļ. Uh, Mēs te runājam par KLP, par pārtikas drošības jautājumiem, bet varbūt šī situācija palīdzēs mums saprast, cik būtiski tas viss ir, jo tas ir saistīts ne tikai ar um, pārtiku, bet ar veselību kopumā. Paldies! Džozefas kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies priekšsēdētāju. Mēs runājam par veselības problēmu, par epidēmiju, kā komisārs jau norādīja. Uh, ir īstenot mēģinājumu atrast vainīgo un meklēt cēloni. 600 cilvēku šobrīd slīmo, div, vairāk kā 20 ir nomiruši, un mēs joprojām nezinām, kas ir, iem, kas ir par iemeslu šai iz, uh, slimības izplatībai. Ir nepieciešams uh, rāst zinātniskus pierādījumus. Dāmas un kungi, Spānijas gurķi nebija saindēti, Spānijas gurķi nebija cēlons, un mēs esam jau šorīt arī dzirdējuši uh, ka tas tā nav. Ļoti daudz zemnieki ir cietuši, vesela nozara ir cietusi. Epidēmija nepazīst robežas, jums ir taisnība, komisāra kungs. Mēs vēlamies atbildes, mēs vēlamies atbildes, kas nav ticis izdarīts un ko darīt. Vācijai šobrīd ir milzīga problēma. Pie viņiem cilvēki ir cietuši visvairāk, bet Spāniju nevajadzētu vainot, un tāpēc mēs vēlamies kompensāciju. Paldies! Durants Kunds, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji komisāra kungs, jūs sacījāt, ka tā nav lokāla rakstura problēma, lai gan tā ir lokalizēta. Es gribētu, lai jūs to pateiktu skaļāk un skaidrāk, jo, godīgi sakot, mums ir nepieciešams vairāk instrumentu un lielāka Eiropas koordinācija šajā jautājumā. Vēstījums ir bijis tāds ļoti. Neiz, protams, ir vairāk smagas sekas, ko skaruši ražotāji, gan Spānijā, gan citur, jo ne tikai Spāņi ir cietuši no šīs problēmas. Uh, No vienas puses ir jābūt agrīnam brīdinājumam, bet no otras puses caurskatāmībai, un ir ļoti grūti atrast šo pareizo līdzsvaru, tā ir taisnība. Bet piesardzības princips nenozīmē to, ka mēs nepaties kādu apsūdzam un kaut ko paziņojam. Un es domāju, ka tie cilvēki, kas ir atbildīgi par šo te agrīno brīdināšanu, ka viņiem būtu arī jāatbalsta ideja par kompensāciju sniegšanu tiem, kas ciet no nepareizās informācijas. Protams, mums, mēs domās esam kopā ar um, upur tuviniekiem, bet kurā gadījumā zemniekiem ir jāsniedz kompensācijas. Te, protams, svarīgs ir arī jautājums par rezidents pret antibiotikām un izsekojamību. Tā ir visi, jā, pie tā ir jāstrādā. Paldies, Dats kungs. Kundze, es atvainojos. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. 22 cilvēki ir miruši Eiropas Savienībā un vairāk nekā 2000 bija investējušies ekolī uzliesmojumā visā Eiropā. Un tāpēc šim parlamentam būtu jāizsaka līdzjūtību upuru tuviniekiem un jāizsaka labvēlējumi, lai ātrāk izvesļotos saslimušie. Uh, Fakts, ka joprojām nav no skaidrs uzliesmojuma avots un atbilžu meklēšana tik ilgā laikā ir radījis daudzas bažas, un tas nozīmē, ka patērētāju uzticība šobrīd strauji samazinās. No ekonomikas viedokļa zemnieki ļoti cieši. Cieši tāda zemnieku ražotā pārtika ir pilnīgi droša, un mums ir jādomā, kā šādā situācijā rīkoties. Dalībvalstu valdības ir pārsteidzīgi izdarījušas apsūdzības, un ļoti daudz cilvēku šo panikas izplatības rezultātā ir uh, cietuši. Es gribētu teikt, ka nevajadzētu arī pārsteidzīgi nāk klajā ar jaunām regulām. Vispirms ir uh, pēt, jāizpēta fakti. Paldies, Terezi Menes. Paldies, priekšsēdētāji. Ir svarīgi šobrīd domāt par upuriem, jo nevienam nevajadzētu justies tik neaizsargātam kā Eiropas patērētājiem šobrīd. Mums ir nepieciešama skaidrība un nepieciešams atbildes, un es gribētu nosūtīt Vācijas vārs iestādes par to, ka tās negodīgi un pārsteidzīgi vainu uzvēla Spānijas gurķiem, kooperatīviem Malagā un citviet, kas bija paraugs ēmniecības, kas neatgūsies no šīm sēkām. Tūkstošiem ģimeņu ir zaudējuši darbu, un viņi uzdod jautājumu, kāpēc. Viņiem ir nepieciešama šīs te atbildes, viņiem ir nepieciešama nākotne. Un tas ir jautājums, kas skar ne tikai Andalūziju, bet uh, visu Eiropas uh, lauksēmniecības nozaru. Mums ir nepieciešama risinājuma. Un, komisār kungs, tad, kad jūs runāsiet ar padomu šodien, uh, tad uzsveriet, ka ir nepieciešams nekavējoties um, ieviest kompensācijas pasākumus Andalūzijā un citu vietu, jo šie zemnieki mums, uz mums raugās ar lielām cerībām. Paldies! Māsip kungs, lūdzu. Pētniecība un sadarbība Eiropā ir ļoti svarīgi jautājumi, bet Vācijas vairs iestādes, manuprāt, ir iestājušās pret, izteikušās pret Spānijas zemniekiem, bet tajā pašā laikā tās nav piedāvājušas nekādas reparācijas, nekādas kompensācijas. Vācijā ir problēmas ar uzticību un nav pieņemams tas, kā Merkels kundze ir izturējusies pret dienvidu valstīm, un tas attiec arī uz finanšu jautājumiem. Kāds jau sacīja, ka Merkelas kundze ir rīkosies nepareizi. Es domāju, ka viņa ir zaudējusi uzticību. Paldies! Stās kungs, lūdzu. Dank u voorzitter, collega. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi, komisāra kungs. Protams, ir jāmācās no pieļautajām kļūdām un kādas ir galvenās kļūdas, koordinācijas problēmas, saziņas problēmas. Un, e, jā, nu kādas bija Vācijā problēmas, 16 pavalstis, koordinācijas trūkums un e, vairākas ministrijas, kas bija atbildīgas. Uh, Ir jābūt nacionālai un supranacionālai kontrolas sistēmai. Eh, tā jānotiek, eh, tā jātiek ieviestē gan Vācijā, gan arī pārējās 26 dalību valstīs. Jo labi, tagad mēs eh, kratam pirkstu Vācijas virzienā, bet varbūt drīz mums būs jācīnās ar šādām problēmām pašmājās. Ir jābūt kontrolas sistēmām un, protams, viss 26 valsts nav pietiekami spēcīgas. Rodbērēndas kundze teica, ka ir uh, pastāvošas agrīnās brīnāšanas sistēmas un tās darbojas. Nu, jā, Jā, pietrūkst koordinācijas, pietrūkst saziņas. Eh, šajā jomā daudz kas ir jāuzlabo. Un man ir jautājumi komisāru kungam, vai jūs atbildēsiet uz tiem jautājumiem, ko uzdeva Lainen kungs un Rodbērens kundze, lai atrastu patiesu Eiropas risinājumu. Un otrām kārtām varbūt lauksaimniecības jomā ir jādara vairāk un kā mēs varēsim atgriezt lauksaimniekiem šos lielos zaudējumus. Paldies! Gabriels Mato, lūdzu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Krīzes laikā mēs varam redzēt, vai eh, institūcijām pietiekam uzticas, un eh, mēs varam būt pārliecināti, ka šobrīd tas tā no komisijas sacīja, ka bija nepareizi vainot Spānijas gurķus. Apstiprinājies ir tas, ka nav pamat šādai, ka nebija pamat šādiem apsūdzībām, bet, ko mēs zinām, zinām to, ka 22 cilvēki ir mīruši, savukārt Spānijas augstsēmniecības nozara ir ļoti smagi cietusi. Un, eh, bet tāpat laikā epidēmija nav vēl apkarota īpaši smagi, šīs te nepatiesās apsūdzības viena dalība valsts ir skārušas īpaši smagi, un tāpēc ir nepieciešams domāt par m, mm, to, kā nekavējoties izmaksāt kompensācijas tiem, kas ir cietuši, un darīt kaut ko Spānijas labā, vērot to apziņu, ka Spānija ražo pārtiku, kas ir droša. Paldies! Džudit Medit, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji, komisāri! Dārgie kolēģi! Mēs piedzīvojam krīzi, un mums varbūt vajadzētu darīt ko vairāk vai rīkoties prātīgāk, nevis mēģināt eh, vainot citam citu. Jāņem vērā, ka krīze ir jāatrasim, pret to ir jācīnās, un par vispārējo mēs varam runāt pēc tam. Pirmā prioritāte ir eh, pacientu ārstēšana, lai eh, viņi varētu izveseļoties, eh, ņemot vērā arī rezistenci pret antibiotikām. Un, protams, ir jābūt arī labai saziņai, jo savādāk ir tāds ļoti jūtīgs līdzsvars, ir jābūt pietiekam labai informācijai, ko sniedzam gan lauksamniekiem, gan patērētājiem, gan pacientiem. Un tālāk. Uh, Eh, krīžu pārvaldība, kāds ir šis mehānisms, jo tā noteikti nav no pēdējā krīze, ko mēs piedzīvojam, kuram ir jāuzņems atbildība. Un dalīkungs, mums patiešām ir konkrēti jautājumi, kas notiks nākotnē, kurš uzņemsies atbildību. Antibiotiku izmantošana ir tāds kā ērkšķis acī, un eh, pret to ir jācīnās. Tas ir kā dadzis acī, un eh, ir jābūt pietiekami lielai skaidrībai un rīcības spējai. Piergalnie baušļi. Paldies! Vērtmans kundze, lūdzu. Paldies! Protams, pirmām kārtām mēs izsakām līdzjūtību visiem, kas ir zaudējuši savu dzīvības un kas cīnās ar šo smago baktēriju. Mums ir jāinformē cilvēki, mums ir jāinformē uh, pilsoņi ASV ir ieviest agrīnā brīvi, brīdināšanas sistēmu. Vairāk kā 2000 um, cilvēki ir inficējušies un 22 jau ir zaudējuši savus dzīvības. Ir jāpasaka, kas ir slimības cēlonis. Baktērija tika atrasta spāņu gurķos, bet jāņem vērā, ka ehek infekcijai vispār nebūtu jābūt atrodamai pārtiks produktos. Protams, mums ir jāatrod pareizie cēloņi, un es vēlējos noslēgumā e, izteikt savu nožēlu par to, ka no padomas vispār neviens šeit nepiedalījās diskusijās. Paldies! Paldies! Boguslavs Soniks lūdzu tagad. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu. Eiropas Savienības pilsoņi no Eiropas Savienības institūcijām pieprasa efektivitāti, lai izvairītos no baktērijas eh, uzliesmojumu visā Eiropas Savienībā. Bet pirmām kārtām ir uh, Jāparūpēs par pārtiks nekaitīgumu, par to, lai slimību profilaks iestādes darotas labāk, lai izvairītos no šīs uh, panikas uh, uzkūdīšanas. Un iestādes varbūt varētu darboties patstāvīgi, lai varētu uh, izskaust krīzes cēloņus. Protams, diemžēl nebija iespējams izvairīties no panikas, tādēļ lauksaimnieki katru dienu zaudē milzīgas summas, un, piemēram, Polijā cenas ir um, kritušās līdz par divām trešdaļām, un tas uh, rāda mūsu lauksaimniekiem divu miljonu zaudējumus katru nedēļu. Tad, kad bija cūku grīpas uzliesmojums, tad arī Eiropas Savienības institūcijas nevar izvairīties no panikas, un uh, tagad mēs piedzīvojam to pašu. Paldies, tagad Tarabēlas kungs. Protams, ja mēs runājam par solidaritāti, tam ir jābūt vienam no galvenajiem vadošajiem principiem. Nav pieļaujams, ka Vācija ne, nepiedāvāja informāciju un neinformēja citas dalību valsts par epidēmijas izplatību jau pašā sākumā. Un tad, kad tika organizēta preskonferences, tad viņi visu vainu uzvēla tikai spāņu gurķiem. Mēs nedrīkstam turpināt šo panikas sēšanu. Un mēs nedrīkstam pieļaut šādu saziņas problēmu atkārtošanos. Un to mēs piedzīvojam katras krīzes gadījumā. Un, protams, ka baumas un nedrošība tikai paniku spēcina. Ir jābūt labākai saziņai starp uh, ražotājiem, patērētājiem un institūcijām, bet diemžēl uh, ir zudusi uzticība ir eh, jābūt labākai izsakojamībai visā pārtiks produktu ražošanas ķēdē un arī eh, transportēju tos no vienas valsts uz otru. Un ja mēs neko nedarīsim, tad 21 cilvēks savu dzīvību būs zaudējis vēltīgi. Paldies, eh, priekšstādātais turpina. Es devu vārdu desmit kolēģiem brīvā mikrofona procedūras ietvaros un, diemžēl, 12 nevarēja izteikties. Tādēļ viņiem par to atvainojos. Un tagad došu vārdu Dalī kungam, lai viņš varētu apkopot debatēs izsakojamību izskanējušās atziņas. Protams, šeit izskanēja tik daudz ierosinājumu un priekšlikumu, un tagad došu vārdu dalīkungam atbildēji. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies visiem deputātiem, kas izteicās debatēs. Man, protams, nebūs laika reaģēt uz uh, katra deputāta runu, uz katru izteikto piezīmi, bet Vēlējos jums pateikt, ka visu esmu rūpīgi atzīmējis, un es arī ļoti labi jūtu, kāda gaisotne valda šajā zālē. Šodien es došos uz lauksaimniecības padomu, rīt lidoju uz Berlīni, lai varētu piedalīties koordinācijas sanāksmē. Tajā piedalīsies pārtiks nekaitīguma struktūras eh, pārstāvi no veselības aprūpas jomas un eh, arī dažādi eksperti. Protams, pirmām kārtām vajadzētu parūpēties par to, lai vairāk cilvēku nenonāktu slimnīcās. Īsnībā tas ir galvenais mērķis, ko šobrīd esmu nospraudis un es eh, daru visu, kas ir manos spēkos, lai eh, pēc iespējas ātrāk tiktu atrasts eh, slimības cēlonis. Un 30. maijā tika izveidota krīžu vienība. Komisijas līmenī mēs jau tajā brīdī bijām pilnībā mobilizēti. Uh, Eh, esam informējuši arī slimību novēršanas un profilakses centru. Eh, tie ir arī sākuši strādāt eh, krīžu režīmā, lai varētu rīkoties pēc iespējas efektīvāk. Mēs lūdzām krīžu prevencijas centram piedāvāt mums zinātnisko vērtējumu, zinātnisko analīzi un uh, Tāpat mēs esam apzinājušies ar, da, sazinājušies ar dalībvalstu institūcijām, ir veikts informācijas kampaņas par personisko higienu un tāpat ir bijušas izsūtīts arī vairākas anketas un mēs to esam padarījuši ļoti īsā laika posmā. Protams, ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Viss ir jāplūko no pareizā redzeslēņķa. Protams, ir ļoti viegli kādu vainot, norādīt uz to ar pirkstu un nāk klajā ar kaut kādiem paziņojumiem. Un daudz grūtāk ir uh, apzināties, eh, kādi ir patiesie krīzes cēloņi. Ir uh, jābūt piesardzīgiem arī savos izteikumos un pieņemot konkrētus lēmumus. Uh, Mums ir jābalsta savi lēmumi uz uh, pamatotiem zinātniskajiem atzinumiem, un tikai tā mēs varam pieņemt lēmumus. Bet dažreiz ir jāpieņem tādi pārgalbīgi un pat riskanti lēmumi, jo tas tieši var atmaksāties tādā sarežģītā situācijā. Un, protams, uh, E, situācijas pārvaldība ir e, viens no būtiskākajiem aspektiem. Tas pats attiecas arī uz apmaiņu ar informāciju. Eiropas Savienībā ir ievie, ieviest sistēma, kas ļauj apmainīties ar informāciju pietiekam ātri un ļauj veidot efektīvu saziņu. Tieši tādēļ pastāv arī subsidiaritātes princips Un mums ir jāsaprot, kurā brīdī uh, ir jāuzsāk šī saziņa, kādiem ir jābūt komunikācijas mehānismiem. Un tagad mēs runājam par tādu daudzpakāpju sistēmu, kontrolas, dažādas pārbaudas, inspekcijas, uh, klājas pāri kārtu kārtām. Un mums ir jātaisno šādu kontroli nepieciešamību. Bet tad, kad mēs runājam par riskiem, par veselības riskiem, par uh, nāvi, par nāves gadījumiem, tad, protams, uh, kontrolēm ir jānorisinās pēc iespējas ātrāk un stingrāk. Mēs arī ļoti rūpīgi apkopojam un analizējam to informāciju, kas mums tiek piedāvāt no dalību valstīm. Es vēlējos teikt, ka komisija piekrītai domai, ka koordinēta un ātra informācijas sniegšana īstenībā ir viens no galvenajiem trumpiem, kas ļaus cīnīties pret šo epidēmiju. Jūs atcerēsieties, ka 2001. gadā mēs izveidojām sistēmu, lai varētu labāk apmainīties ar informāciju. Mūsu rīcībā ir vairākas saziņas struktūras, un mums ir aktīvāk jāsaist arī reģionālie spēlētāji šo sistēmu uh, īstenošanā. Protams, ir jāsazinās arī ar Pasaules veselības organizāciju. Es sazinājos ar PVO pārstāvjiem, lai varētu spriest, uh, kā labāk īstenot uh, patiešām efektīvi efektīvu un eh, pamatīgu informācijas apmaiņu. Mēs, protams, veiksim izmeklēšanu, veiksim analīzi, bet tad, kad būsim pārliecinājušies, ka piesārņojuma avots ir izskausts, tad mēs varēsim uh, veikt uh, sīkāku izmeklēšanu, veikt uh, informācijas apmaiņu pāri robežām, ap, apkopotu informāciju, kas ir mūsu rīcībā un rūpīgāk ar to iepazīties, eh, analizējot pieļautās kļūdas. Protams, mums būs vairāk, nepieciešams vairāk instrumentu Eiropas koordinācijas līmenī un jūs pareizi teicāt, ka mums būs eh, jāiesaistās vēl neskaitāmās diskusijās gan ar parlamentu, gan ar dalību valstīm. Runājot par kompensācijām, par to mēs runāsim šo pēcpusdienu lauksaimniecības padomē un vēlējos jums pateikt, ka lauksaimniecības komisārs Čolos dara pilnīgi visu, kas ir viņa spēkos, lai varētu izveidot pietiekami labus kompensācijas mehānismus, jo arī lauksaimnieki ir bijuši cietēji lomā visā šajā situācijā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, komisāra kungs! Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas būs ieteikums otrajam lasījumam. Maksas noteikšana smagajiem kraus transporta līdzekļiem.